Good uh, afternoon. Nu, sveicināti šai agrijā pievakarē. Lūkšu ieņemt visiem vietas. I would like to uh, welcome all uh, represented Es eh, sveicu visus eh, Nacionālo parlamentu eh, pārstāvis, kā arī Eiropas parlamenta deputātus. Un arī sveicu Damīru Mateljānu no manis palābī, kurš ir Reģionālās attīstības un Eiropas fonda komitejas viceprezidents Horvātijas parlamentā. Viņš būs mans līdzpriekšsēdētājs šajā viedokļu apmaiņā, eh, kas eh, šodien noslēgs mūsu starp parlamentu tikšanos. Sveicu arī Melnkalnas parlamenta pārstāvis, kas arī ir klāt šajā viedokļa apmaiņā. Kā jūs zināt, mēs šodien vēlamies apspriest to, kā padarīt Eiropas Savienības budžetu tādu, un lai tas nākošajā daudzgadu finanšu uh, schēmā būtu piemērots tam, lai varētu uh, risināt globālos izaicinājumus. Tas ir svarīgs temats, to jūs, protams, ļoti labi zināt. Nu, ja nu vien neesat bijuši uz Marsa kādu laiciņu, eh, tad jūs to visu zināt un zināt, cik aktuāls ir šis temats. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišēls nāca klajā ar jaunu daudzgad finanšu schēmas projektu. Padomes sēde notiks pēc divām dienām tieši par daudzgad finanšu schēmu un saistītajiem tematiem. Tā kā mūsu diskusija notiek uz šī fona, kad notiek ļoti intensīvas starpiestāžu diskusijas. Nu, tā kā uh, labāku laiku nemaz eh, nevarēja izvēlēties šai viedokļu apmaiņai. Gribu atgādināt, ka Eiropas vēlēšana laikā eh, pilsoņi aicināja Eiropai risināt tos izaicinājumus, ar kurām Eiropa un pasauli sastopas, un mēs nedrīkstam uh, viņus pievilt. Viņi vēlas, lai mēs cīnītos ar klimatu pārmaiņām, un komisija ir nākus klajā ar paziņojumu par zaļo uh, kursu un par to, ka eh, ir apņēmība padarīt Eiropu par pirmo eh, klimata neitrālo eh, zonu līdz 2050. gadam. Un ir arī citas problēmas, kā piemēram Erasmus, plus, lauksaimniecība un um, ehm, apvārsnes um, Eiropa, un samaz, finansējuma samazinājums nav pieņemams. Ir arī citi globāli izaicinājumi - digitālā revolūcija, bezdarbs, konkurētspēja mūsu ekonomikas pamatstruktūrām, mikro Eh, migrācijas spiediens, eh, ekonomiskā nestabilitāte, bet skaitļi, kas tiek prezentēti līdz šim eh, Mišela priekšlikumā, ir liela vilšanās Eiropas parlamentam, jo priekšlikums ir daudz, daudz mm, mazāks, kā ir nepieciešams un kā, ko Eiropas pilsoņi ir pelnījuši kā realistisku budžetu, lai varētu uh, tiešām cīnīties ar visiem šiem izaicinājumiem. Pašreizajā priekšlikumā kopējais um, procents ir uh, ievērojami samazināts uh, salīdzinājumā ar to, kā tas bija e, iepriekšējā, iepriekšējā periodā. Tāpat laikā veids, kā Eiropas budžets tiek finansēts, ir pats par sevi jāmor, jāmodernizē. Pašu resursu sistēma gandrīz pilnībā balstās uz nacionālajām iemaksām, kas ir saistīts no, ar nacionālajiem ienākumiem. Un eh, tas ir jādara efektīvi un konstruktīvi. Eh, Šāda Mišela priekšlikumā piedāvātās izmaiņas šai ziņā ir nepieņēmāmas pašu resursu kategorijas netiks ieviestas pirmoreiz 40 gados, Un drīzāk, eh, ja kaut kas eh, tiks ieviests, un drīzāk gan tas ir simbolisks solis. Tālāk runājot par kompensācijām, un arī tur ir jāraugās uz šiem principiem, tiem jābūt caurspīdīgākiem un saprotamākiem. Un eh, šie jaunie pašu resursi faktiski nebūs Eiropas nodokļi. Šī sistēma balstīsies uz juridiski saistošu uh, Mm, ieņēmumu sadalījumu starp dalību valstīm, ko ratificēs nacionālajie parlamenti, un mm, joprojām uh, valstis saglabās eh, savu suverenitāti fiskālajā jomā. Bet kā mēs varam eh, kaut ko darīt salīdzinājumā ar citām mega eh, varām, lielvarām pasaulē? Mums ir vajadzīga svīra, lai mēs varētu ietekmēt nacionālos procesus, lai mēs tiešām varētu atrisināt izaicinājumus, lai pa palielinātu konkurētspēju sadarbības starp dalību valstīm tiektos pēc ekscelences. Jā, nu, protams, dažām lietām ir iespējams, ievērojot mēroga ekonomiku, panākt lielākus sasniegumus nekā citās jomās. Un Eiropas Savienības parlaments nav nekāds aizstājies Eiropas dalībvalstu parlamentiem. Mūsu budžets ir investīcija budžets, un no pievienotās vērtības, ko tas rada, būs labumu visas dalībvalstis. valstis pat tā uh, saucamie neto maksātāji. Un, eh, ja dalība valstis samazina šos līdzekļus, tad uh, tiek apdraudēta paša Eiropas vērtības saglabāšana un pastāvēšana. Padomu sanāksmēs ļoti bieži ir dzirdama argumentācija un viedokļi, uh, kurus nevienmēr atbalsta Nacionālo parlamentu pārstāvi, tāpēc es tiešām gaidu šo viedokļu apmaiņu ar jums, jo jūs esat pilsoņu pārstāvi, jūs pārstāvat savus pilsoņus nacionālā un Eiropas līmenī. Kā mēs varam izveidot tādu budžetu, lai tas pār, palīdzētu mums tiešām risināt globālos izaicinājumus, kas jau ir uh, novērojami un kas mūs sagaida nākotnē. Bet pirms mēs eh, sākam diskusijas, es eh, pastāstīšu par eh, reglamentu, kādu būs jāievēro, ehm, jo laika ziņā ehm, mēs varam tiešām iziet ārpus visiem rāmjiem. Tātad, sēkojoša kārtība. Vēlos pasvītrot, ka darīsim visu, lai pēc iespējas vairāk dalībnieku varētu izteikt savu viedokli. Ņemot vērā lielo uh, dalībnieku skaitu, lūdzu saprotiet, eh, ka pēc uh, paneļa prezentācijām, kuras mēs arī centīsimies uh, saglabāt noteiktos laika rāmjos, nu, visiem droši vien nebūs iespējas uzstāties. Un tieši tādēļ es laipni lūdzu jūs arī savas uzstāšanās ierobežot ar divām minūtēm, raugoties displejā uz ekrāna. Un varbūt, ka tālāk mums nāksies vēl saīsināt šo laiku. Jūs atradīsiet eh, kartītes eh, uz jūsu kaldiem, ar kuru palīdzību jūs varat pieteikties, eh, lai uzstātos. Aizpildiet kartīti un zāles pārziņiem iesniedziet. Uh, Tas attiecas gan uz deputātiem, gan uh, no nacionālajiem parlamentiem, gan uz Eiropas uh, parlamenta deputātiem. Un vismā centīsimies sadalīt šo te mm, runāšanas laiku pēc, esošas, fo, pēc sekošas formulas divi nacionālā parlamenta pārstāvi un viens Eiropas parlamenta pārstāvis un tā uz priekšu. Nu, un pēc šī ievada es labprāt nododu vārdu uh, uh, Matteljāna kungam, un viņš uh, sāks uh, sa vadīt sanāksmi turpmāk. Nu, šīs sesijas sākumā mums ir seši runātāji vai seši prezentētāji. Pirmais ir uh, Jans Olbriks, uh, Olbriks, uh, kas ir līdzreferents pār daudzgad finanšu schēmu. Uh, no budžeta komitejas, un jums vārds uz piecām minūtēm, lūdzu. Nu, piecas minūtes parlamentā, starp citu, nemaz nav tik slikti, bet liels paldies eh, par iespēju mm, dalīties ar kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Um, par to, ko mēs darām. Visa kopēja daudzgad finanšu schēmas pakotne sastāv no vairākiem elementiem un ir svarīgi saprast to, ka uh, mēs nerunājam par vienu kādu uh, daļu, bet par visu uh, schēmu. Un tas, ko priekšsēdētājs aprakstīja, ir tā saucamā MFF regula, uh, kur ir iekļauti galvenie elementi un politikas, kas tiks finansētas, kāda būs budžeta struktūras, kāda būs iekšējie budžeta mehānismi. Un par to kādi elementi nodrošina budžeta funkcionēšanu. Tā tad tā ir viena lieta. Tālāk pašu resursi, un te kolēģi to droši vien paskaidros sīkāk. Trešā lieta ir vairāk nekā 40 regulas, kas ir saistīts ar kohēziju, apvārsni, transportu un tā tālāk. Un referenti pie tā strādā parlamentā, un pēc tam eh, ceturtā grupa ir tiesiskums. Pirmā tātad balstās uz e, Eiropadomes, e, tātad Eiropadomes vieno, e, vienbalsīgu e, atbalstu un vienbalsīgi atbalstu arī no parlamenta puses. Otrs elements ir atšķirīgs, e, tas attiec uz pašu resursiem, tur ir cita procedūra. Uh, regulas par dažādām politikām balstās uz eh, koplēmumu procedūru. Eh, šeit parlamenta pozīcija ir diezgan spēcīga, un mēs to darām eh, sārunu ceļā, un ceturtais jaunā regula par tiesiskumu, kuru ir piedāvājis komisija. Par pirmo runājot. Mm, tātad par pašu daudzgad finanšu schēmu Mēs eh, iepriekš eh, to prezentējām kā parlamenta lodu, viedokli par to, kam būtu jāizdod nauda Eiropas Savienībā, ņemot vērā Brexitu, ņemot vērā jaunās prioritātes un pieņēmumu, ka mēs gribētu uh, lai Eiropas eh, Savienība darboties tajā pašā līmenī eh, bez Britiem. Un ja mēs vēlamies eh, bez Lielbritānijas panākt tādu pašu aktivitātes līmeni, ir skaidrs, ka ir finanšu plaisa. Uh, Eh, tātad finanšu līdzekļu iztrūkums, un ja mēs vēlamies, lai Eiropa eh, darbotos tādā pašā līmenī, tad eh, šis iztrūkums ir jāaizpilda vai no lielākām iemaksām no dalībvalstīm, vai pašu resursiem, vai mūsu politiku samazinājumu. Un tagad ir īsta politiskā debata par to, Ko tad mēs vēlamies no Eiropas Savienības? Vai mēs vēlamies, lai tā darbotos tajā pašā līmenī, jo tas prasa vairāk līdzekļu Brexit dēļ, vai mēs vēlamies uh, Eiropas Savienības darbību samazināt? Un priekšsēdētājs to norādīja, uz to norādīja, ka Eiropadomas priekšsēdētājs pēc eh, bilaterālām sanāksmēm, jo eh, tā nav viņa ideja, tā ir, tie centieni rast kompromisus un vienprātību padomē. Uh, Eh, priekšlikums ir samazināt Eiropas Savienības ambīcijas un eh, rīcību. Tas ir pilnīgi skaidrs no pašreizējā priekšlikuma. Tā kā, tāpēc mēs, kā sarunu vēdējs par daudzgad finanšu schēmu, esam šobrīd gatavi noraidīt šādu pieeju. Mums prāt tāda pieeja. Uh, samazina Eiropas Savienības eh, darbību. Mēs to, protams, varam parādīt ar dažādām programmām, jo um, mazāks budžets tās sekas ir uh, līdzekļu samazinājums konkrētām programmām. Tad, kad mēs skatāmies Eiropadomas priekšstādētāja priekšlikumus, tur nav kaut kāds vispārējais samazinājums, bet samazinājums konkrētām uh, konkrētām pozīcijām, piemēram, robeža apsardzībai, drošībai, kohēzijai un tā tālāk. Un tāpēc mūsu uh, priekšlikums, mūsu nostāja ļoti skaidra. Ko mēs cenšamies parlamentā izdarīt? Mēs cenšamies sadarboties ar visiem referentiem un panākt konsekventu e, parlamenta nostāju, vienotu starp visām politiskajām grupām un līdz šim uh, Mums tādu arī ir izdevies panākt, un mēs to arī aizstāvēsim. Aizstāvēsim Eiropas Savienības uh, ambīcijas tvērumu, un tāpēc šajā sarunu stadijā Eiropas parlaments ir gatavs teikt nē. Paldies, Sobrikt kungs, paldies par to, ka ievērojāt uh, jums atvēlēto laiku, un mūsu otrais runātājs ir Margarīda Markesa. Lūdzu, vārds jums! Paldies, runāšu portugāļu valodā. Vēl. Priekšsēdētāja kungs. Nu, es vēlētos norādīt, cik, eh, cik ļoti svarīgi ir šīs dienas sanāksme, kur mēs varam apmainīties ar viedokļiem starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Uh, Es to jau sacīju plenārsēžu zālē, mm, ka esmu sēdējusi, tā teikt, abās pusēs un bijusi arī Nacionālā parlamenta pārstāvi. Un ir, zinu, cik svarīgi ir vienošanās par finanšu satvaru Un es eh, tiešām piekrītu eh, līdz referentam Obrihtam par to, ka visa šī situācija nebūtu nav vienkārša. Un ir svarīgi, lai mēs padarītu saprotamu Eiropas parlamenta nostāju, kāpēc mēs eh, domājam tā, kā mēs domājam. Un šī, mēs arī nevēlamies izraisīt starp institucionālu krīzi. Uh, Eh, jau eh, pašā eh, pilnvaru perioda sākumā šis te cikls, kad sāk darboties jaunā komisija un jaunais parlaments, protams, ir sarežģīts posms, bet tas, kā mēs izskatāmies pilsoņu acīs, lielā mērā nosaka to, cik lielā mērā pilsoņi mums uzticas un Eiropas parlaments tiešām ir ļoti nopūlējies eh, un apņēmības pilns sasniegt uh, savu mērķi. Jo es gribu norādīt, ka pagājušā nedēļa četru lielāko politisko grupu vadītāji tikās un uh, vienojās par to, ka galvenais ir, lai mēs pildītu Eiropas Savienības pilsoņu gaidas Eh, un eh, pilsoņi tiešām ļoti daudz no mums sagaida. Un mums ir tiešām eh, skaidri jāapzinās, ko tad no mums pilsoņi sagaida. Pirmkārt, klimata, cīņa pret klimata pārmaiņām, tā ir vissvarīgākā tēma, tā ir bijusi ļoti nozīmīga daudzās dalību valstīs, ja neteikt, ka visās. Uh, Tālāk digitālā pārēja, eh, kurai mums ir jāsagatavojas un jānovērš eh, nevienlīdzības pieaugums šajā jomā. Un tas, starp citu, eh, tika uzsvērts ļoti daudz politisko spēku pirmsvēlēšanu programmās Eiropas vēlēšanās. Uh, Un uh, konverģence un kohēzija, uh, jauniešu atbalsts uh, un aktīvāk jauniešu iesaistīšana politikā un uh, pievēršana, jauniešu pievēršana Eiropas jautājumiem, tas viss uh, bija ietverts mūsu pirmsvēlēšana programmās un ir arī tagad mūsu uh, darba kārtībā. Un bez atbilstošu finansējumu to visu nevar panākt un uh, lai varētu Un tas ir jāsaprot visur. Mums ir jārunā ar visiem, ar komisijas vadītāju, ar Eiropas padomi. Ja mēs visi gribam runāt par ļoti ambicioziem mērķiem, tad vajadzētu atbalstīt parlamentu prioritātes. Bet e, faktiski iznāk tā, ka šīs prioritātes tiek paslaucītas malā. E, un eh, galu galā eh, pilsoņu gaidas vienkārši eh, netiks apmierinātas. Un faktiski tas jau nenozīmē, ka mēs šajā brīdī vēlamies atteikties no pilsoņu aizsargāšanas un viņu interesu pārstāvēšanas, nē, bet arī pilsoņiem ir jāiesaistās šajā procesā. Jā, budžetu varētu stiprināt ar uh, pašu līdzekļiem mm, lielākā apmērā, jo gal galā ir jācīnās pret uh, klimata pārmaiņām, pret plasmas piesārņojumu, jāsamazina CO2 izmeši, un tas viss ir saskaņā ar Eiropas Savienības politiskiem mērķiem. Uh, bet to varētu palīdzēt eh, risināt eh, pašu, finanš, eh, pašu finansējums, piemēram, finanšu transakcijas nodoklis, digitālo pakalpojumu nodokļi un tam līdzīgi. Bet šeit konsekventi ir jāiestājas par šo principu iedibināšanu. Ir arī jāizvērtē, protams, mm, pašu eh, līdzekļu eh, iegū, iegūšana, saskaņojot ar politiskiem mērķiem. Un eh, vienošanās gal galā būs par tuvākajiem gadiem, un tas ir nu, jādara, bet ne par katru cenu. Markaš. Paldies, Markašas kundze. 35 sekundes atņēmāt Olbrihta kungam, bet nu tas nekas. Ejam tālāk. Nu, vārds Jose Manuela Fernandes, viņš ir līdz ziņotājs saistībā ar pašresursiem. Lūdzu, Fernandes kungs, arī jums 5 minūtes, lūdzu, iespēja izteikties. Lūdzu. Eh, Mums ir neliels budžets, un ar mazu budžetu mēs vēlamies visu paveikt. Un te pašā laikā budžetam ir ievērojama pievienotā vērtība ir eh, jāturpina atkārtot, ka visas institūcijas, visas eh, administrācijas aizņem eh, pavisam nelielu daļu no budžeta. 83% budžeta paliek dažādām investīcijām. Un Eiropai kā ģeopolitiskam veidojumam ir jāspēj īstenot dažādie mērķi, kas mums visiem ir kopīgi. Un uh, Ja katra dalībvalsts veic savu daļu darba, tad mums nevajag obligāti vairāk līdzekļu. Mēs pieturamies pie tās augtās vecās tradicionālās politikas, un um, tas nav līdz galam pareizi. Ir jābūt modernai politikai, kā kohēzijas politika, kopīgā lauksaimniecības politika. Un, kad saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, mums ir jāspēj tos pārvarēt. Tikai 85% no budžeta nāk no dalību valstu iemaksām, un tikai aptuveni 15% eh, ir ieņēmumi no eh, muitas tarifiem. Nu, nereti ministriem šķiet, eh, ka viņi vēlas savu naudu atpakaļ, ka viņiem pieder Eiropas budžets. Jāsaka, ka Vācija un Francija ir tās, kas kopā nu, iztērē aptuveni 38% no Eiropas Savienības budžeta. Nu, tas, protams, ir ievērojams spēks. Runājot par budžetu, ir jābeidz runāt par neto maksātājiem un neto labumu saņēmējiem. Ik viens saņem labumu no Eiropas Savienības budžeta. Sabiedrībai ir jāatcer patiesība. Ik viena dalībvalsts, pat ja tā nesaņemtu neko no budžeta, tā tomēr būtu guvusi ievērojamu labumu, kaut vai tikai domājot par eh, vienoto tirgu. Bet mēs taču visi zinām, ka dalībvalstis eh, saņem vēl ko vairāk. Eh, ir dalībvalstis, kas saņem kompensācijas. Un tāpēc ir jādomā arī par ieņēmumiem. Nu, un te mēs nonākam pie skaidļiem, kas nav nokrituši no zila gaisa - 1,2% no nacionālajiem bruto ieņēmuma. Uh, tiek tērēti Savienības budžeta finansēšanai. Un es domāju, ka faktiski jau mēs visi eh, piekritīsim, ka jāmaksā būtu visiem. Lielie digitālie uzņēmumi, tiem būtu jāmaksā. Un um, attiecībā uz šo lietu jau ir arī ir izteikti priekšlikumi. Runa ir par pašu resursu veidošanu. Un tam ir jāprātās arī daudz gadu finanšu schēmas sarunās. Ir jāievieš plastmasas nodoklis, ir eh, jāgūst ieņēmumi no internetu pakalpojumiem, ir jādomā par jauniem moderniem pašu resursiem. Nu, ir jāspēj gūt ieņēmums arī no lielajiem uzņēmumiem. Un vēl kāda lieta, kas mums visiem būtu jāaizstāv, ir iespējami labāka harmonizācija. Eiropā ir jāapkaro izvairīšanās no nodokļu nomaksas, jo arī tas cērt robu budžetā. Nu, un, protams, ka mums ir jāizvairās no tā, ka palielinām slogu iedzīvotājiem, un tāpat jāpaturprātā vēl kāda lieta. Mēs esam eh, vienīgais pasaules parlaments, kuram nav nekādas teikšanas attiecībā uz ieņēmumiem. Varam izteikties tikai par izdevumiem. Ir vajadzīga vienprātība padomē no dalībvalstu puses. Un te pašā laikā, piemēram, nacionālajiem parlamentiem ir lielākas tiesības. Un mums ir jāgūst lielāks spēks budžeta sarunās. Un mēs varēsim ko vairāk teikt par daudzgadu finanšu schēmu, tikai tad, ja varēsim vienoties par pašu resursiem. Ir jādomā arī par jauniem pašu resursu avotiem, piemēram, sodi. Nezinu, vai jūs to zinājāt, bet, nu, piemēram, sodi, kas ir saistīti ar konkurences politiku. Tie nav reāli ieņēmumi. Tie kādu gadu ienāk budžetā un citu gadu atgriežas dalībvalstu kabatās. Uh, atbilstoši un samērīgi eh, dalībvalsts eh, veiktajām iemaksām, un tas nav pieņemami. Ir nepieciešama vienkāršāka sistēma šai ziņā. Es eh, domāju, ka būtu jāizbeidz dažādās kompensācijas un atkāpes. Dalībvalsts saņem 20% Un es domāju, ka pietiktu ar 10%. Paldies, Fernandesa kungs. Tagad dosim vārdu Valērija Hajēr, līdziņotājs par pašresursu jautājumu. Hajērs kundze, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Merci, uh, je suis heureuse de participer à ce panel. Paldies, man ir liels prieks piedalīties šajā panelī, kas man eh, palīdzēs kopā ar kolēģiem parādīt, ka Eiropas budžets un tā dažādie elementi uh, var kalpot uh, mūsu dažādo Eiropas politiku īstenošanai. Un tāpat palīdzēs mums labāk stāties pretī globālajiem izaicinājumiem, kas ir viens no mūsu šodienas diskusijas mērķiem. Uh, Domājot par finanšu schēmu, jāsaka, ka ik viena šī schēma ir kalpojusi kādam lielam politiskam mērķim. No 88. līdz 93. gadam iekšējais tirgus, 94. 99. gadā ekonomiskā un monetārā savienība, 2006. lielā paplašināšanās, 2007. 13. paplašināšanās turpināšana un Lisabonas stratēģija un no 14. līdz 20. gadam ilgtveiga un vieda izaugsme. Man šķiet, ka nākamajai finanšu schēmai vajadzētu kalpot divām stratēģijām, proti Eiropas suverenitātei un ekoloģiskajai pārējai. Runa ir par eh, pārtikas un suverenitāti un dažādību. Ir jāizveido kopīga aizsardzības instrumenti un kosmosa programma, kas ļaus mums, Eiropiešiem, stāvēt līdzi citām lielajām valstīm novatoriskumu ziņā. Domājot par klimata aizsardzību, ir jānodrošina, ka mūsu izdevumiem ir pozitīva ietekme. Runa nav tikai par tādām programmām kā Life vai apvārsnis, bet ir jādomā par izdevumu atbilstību Parīzes vienošanās nosacījumiem. Kā jau arī teica Emanuēls, runa nav tikai par izdevumiem, jādomā arī par ieņēmumiem kas var palīdzēt mums reaģēt uz uh, pasaules izaicinājumiem. Piemēram, tas jau tika minēts, atbalstām plasmasas nodokļu izveidi. Uh, Faktiski tas nozīmē, ka dalībvalstīm būtu jāieskaita Eiropas Savienības budžetā 80 centi vai varbūt 1 eiro. Likme vēl nav izlemta par ikvienu nepārstrādātas plasmasas atkritumu kilogramu attiecībā pret kopējo plasmasas atkritumu apjomu valstī. Nu, te runa būtu par jauniem ieņēmumiem, un tas būtu reāls instruments, kas palīdzētu īstenot plasmasas stratēģiju, tāpat palīdzētu aizsargāt okeānus un vidi. Nu, un tāpat, kā jau tika teikts, mēs atbalstam uh, kvotu tirzniecības uh, emisiju sistēmu. Tas ir mehānisms, kas būtu lielisks līdzeklis, ka tas tiks īstenots ātrākais 21. gadā. Lai panāktu to, ka arī trešās valsts ievēro mūsu normas. Uh, lai izvarītos no dažādām piemaksām trešajām valstīm, vienīgā izvēle būs mazāk piesārņot. Tādējādi mēs arī izvairītos nogakļu noplūdes, kas ir saistīta ar uzņēmumu pārvietošanos, eh, ņemot vērā Eiropas stingrākos noteikumus. Lūk, tas būtu īstenis instruments, lai nodrošinātu Eiropas suverenitāti globālā pasaulē. Nu, un tāpat dažādi citi instrumenti. Ah, nodokļi tiem, kas gūst labumu no kopējā tirgus Un, ja mēs runājam par noteikumiem, ir jārunā arī par vērtībām. Eiropā ļoti liela loma ir kultūrai, kas balstīta uz pienesumu sabiedrības labā. Un tie pasākumi, kas var palīdzēt stiprināt vienlīdzību, tie runa gan par sodiem, gan cita starpā. Un tāpat arī Šārla Mišela pagājušā nedēļā teiktais, to es gribēju pieminēt. Nu, protams, ka te virziens ir līdzīgs, kā jau teica kolēģis Žozē Manuēls. Uh, Es domāju, ka virziens ir pareizais. Šarls Mišels ir paveicis tiešām lielu darbu un ir arī tuvinājies Eiropas parlamenta nostājai. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir pozitīvs signāls. Un ir jāturpina strādāt pie pašu resursiem. Iedzinoties detaļās, mēs eh, saprotam, ka ir jābūt piesardzīgiem. To saprot attiecībā uz slaveno plasmasas nodokli. Jau gadiem Eiropas parlaments ir prasījis eh, stiprināt pašu resursus. Un tagad priekšlikumā tā pašreizējā formā tiek runāts par pašu resursiem ļoti labi, bet arī ar zināmām atrunām. Nu, tas kopumā sabotē iecerēto. Varbūt ir saglabāts pašu resursu gars, bet uh, citas lietas ir mainījušās. Uh, Un Žozē eh, Manuēls arī šo lietu jau minēja, proti, domājot eh, par pašu resursiem daudzgadu finanšu schēmā. Formulējums šai ziņā ir ārkārtīgi neviennozīmīgs, pārāk plašs, ir jārunā par skaidrām saistībām arī dalību valstīm, lai tik tiešām nākamajā daudzgadu finanšu schēmā parādītos jauni pašu resursu avoti. Tas ir jāpasaka skaidri un saistoši. Nu, nevis jārunā par uh, kaut kādām iespējamām reformām turpmākajos 20 gados. Lūk, ar to arī beigšu, un es ceru, ka man izdevās jums parādīt, ka Eiropas budžets uh, ir reāls uh, suverenitātes nodrošināšanas instruments. Paldies! Thank you, Mrs. Hayer. Paldies, Hayeras kundze! Vēl aizvien pieturēsimies pie franču valodas. Tad nu šobrīd dodu vārdu diviem delegātiem no Francijas. Vincent Eble? Nē. Okay. We will give the floor uh, to Mr. Ž Vārds Žanam François Inī, uh, Francijas Senāta Finanšu komiteja. Lūdzu. You can say better rapper. okay. <laughs> Priekšsēdētāji, deputāti, kolēģi. Nākamā daudzgada finanšu schēma noteiks ambīcijas un mērķus Eiropas Savienībai līdz 2027. gadam. Eiropas Savienība dažkārt tiek apvainota, ka tā ir pārāk inerta. Ir jādomā par tādu budžetu, kas gūtu uh, vienbalsīgu atbalstu, un tas noteikti nav vienkārši. Mums ir kolektīva atbildība. Uh, Un nacionālajiem eh, parlamentiem arī ir jābūt uzklausītiem. Kopš sarunas sākuma Francijas senāts ir pieņēmis vairākas rezolūcijas. Pēdējā tika pieņemta 11. februārī, un tur cenšamies formalizēt mūsu nostāju par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un gaidot arī 20. februāra ārkārtas samitu. Ir piedāvāts budžets 2027. gadam. Uh, 1,11% no nacionālā bruto kopieņēmuma. Nu, te parādās milzīgas atšķirības eh, dažādajās politikās. Proti, Eiropas komisija vēlējās eh, stiprināt eh, resursus robežu kontrolē, apsar Erasmus, inovācijām, izpētēji. Un nu, tie visi ir dažādie izaicinājumi, ar ko Eiropas Savienība saskaras bet te pašā laikā Eiropas Savienība ir piedāvājusi samazināt līdzekļus tradicionālajām politikām, piemēram, lauksaimniecības politikai, kohēzijas politikai, samazinājums par 15 un 10 procentiem. Francijas senāts ir paudis eh, savu opozīciju šādiem samazinājumiem vairāk kārt, jau kopš sarunas sākuma mēs atsakāmies atzīt eh, ideju, ka jaunu izaicinājumu un ideju finansēšana notiktu uz tradicionālo veco politiku rēķina. Eiropas komisija ir piedāvājusi samazināt uh, dažādas atkāpes un uh, Somijas eh, priekšsēdētājs padomē ir piedāvājis eh, noturēt vēl sarunas eh, par šo lietu. Nu, un tas nav līdz galam apmierinoši, piemēram, domājot par aizsardzības fondu, kur arī tiek piedāvāti samazinājumi. Un es gribu šodien paust spēcīgu pārliecību. Mums ir uh, jāuzņemas atbildība par tām lietām, kas netiek risināts Eiropas Savienības budžetā. Tas ir jārisina arī nacionālajos budžetos - pētniecība, izstrāde, aizsardzība, reālo Eiropas Savienības pievienoto vērtību, veidot tas, ko mēs nacionālā līmenī varam paveikt sliktāk, mazāk iedarbīgi nekā Eiropas līmenī. Piemēram, Eiropas kosmosa politika. Mēs visi vēlamies veiksmīgi attīstīt Eiropas programmas un projektus, eh, kā piemēram Galileo un Kopernikus. Bet tā pašā laikā budžeta jautājums ir ļoti grūti atrisināt. E, apvienotā karalis, kas bija viens no neto maksātājiem, ir aizgājusi un mēs esam zaudējuši resursus, kas tiek lēsti aptuveni 2 miljārdu eiro apmērā. Līdz ar to ir eh, grūti to samērot ar eh, nacionālajām iemaksām īstermiņā ja tiktu pieņemts Eiropas komisijas priekšlikums, tad Francijai būtu jāmaksā 5 miljārdi eiro. Savukārt, ja runa būtu par 1,3%, tad tie jau būtu 9 miljārdi eiro gadā. Francijas senāts ir vēlreiz apstiprinājis savu vēlmi nākt klajā ar ambiciozāku budžetu nekā tiek piedāvāts šobrīd daudzgadu finanšu schēmā. Ir jādomā, protams, par jaunajām prioritātēm un finansējumu tām, bet tā pašā laikā ir jāsaglabā finansējums iepriekšējām politikām. Uh, Francijas senāts savā rezolūcijā ir paudis nožēlu par ambīciju trūkumu budžeta instrumentos, domājot par konverģenci un konkurētspēju. spēju Domājot par Eirozonas budžeta stabilizāciju, tur vēl vienprātības nav, bet tomēr Francija būtu vēlējusies spēcīgāku budžeta instrumentu. Nu, un domājot par apvienotās karalistes aiziešanu, tas ir pienācīgi jāņem vērā, veidojot nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Ir jādomā par to, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības, tas jau tika arī minēts. Un arī jādomā par nākotni Thank you, Mr. Rapā. Uh... Paldies, Rapāna kungs. Un pēdējais runātājs - Andrej Benešik kungs. Čehijas parlamenta deputāts, um, Eiropas jautājumu komitejas vadītājs. Liels paldies par iespēju izteikties. Sagatavoju savu uzrunu čehu valodā, tad nu, tajā arī izteikšos, ja drīkst. Darbie kolēģi, gribētu tikai norādīt, ka pēdējo gadu laikā Brexits ir ļoti bieži izteikts vārds sanāksmēs, kur runājam par Eiropas Savienības izaicinājumiem. Tas arī būs izaicinājums mums. Nu, piemēram, 25% militārās kapacitātes zaudēsim Eiropas Savienībā un aptuveni 40% tēriņus drošības aizsardzības tehnoloģiju jomā bet ir arī citi izaicinājumi, kas ir redzami DFS priekšlikumā. Un Brexits ir arī iespēja. Šī iespēja mums dos um, jaunus centie, jaunus stimulus modernizēt Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai um, jāgūst atbalsts no jaunā DFS un modernizācija, jo viena pati par sevi nenotiks. Ja paraugāmies uz DFS budžeta kategorijām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka apropriācijas, kas ir atvēlētas izaicinājumiem, noteikti ļaus Eiropas Savienībai kļūt par globālu spēlētāju. Septiņu gadu budžeta satvera modernizācija nozīmēs vairākas lietas, nu piemēram, deviņreiz augstāku budžetu digitalizācijai, divreiz vairāk naudas uh, skolēnu studentu apmaiņas programmām, trīsreiz vairāk līdzekļu ārējo robežu aizsardzībai, migrācijas un patvērumu politikai, par 50% vairāk resursu pētniecībai, inovācijām un ir vēlme iegūt 40% vairāk naudas drošībai un aizsardzībai. Drošība un inovācijas ir svarīgi jautājumi, un īpaši svarīgi tie ir Čehijai, manai valstī. Manai valstī iespējams, ka tas varētu būt pat svarīgāk nekā citām valstīm, jo uh, Čehija ir uh, kohēzijas draugu valstu grupā. No pirmā līdz otrajam pasaules karam Čehija bija viena no desmit industrializētākajām um, pasaules valstīm, arī mūsdienās paļaujamies uz nozari, un šobrīd esam krustcelēs. Mums jālemi, vai gribam uh, turpināt vecās Čehoslovākijas uh, tradīcijas, vai gribam pievērst uzmanību inovācijām, vai gribam nākotnē izmantot uh, novatoriska budžeta līdzekļus. Un, ja tā, tad arī mums būs jāatrod resursi mūsu budžetā, mūsu pētniecībai, mūsu attīst, attīstībai. Negribu teikt, ka mums vajadzētu pilnībā atteikties no vecām tradicionālām politikām, kā kohēzijas politika un KLP, ja mēs zinām Eiropas Savienības vēsturi, tad arī zinām, ka šīs politikas bija ļoti svarīgas ne tikai ekonomikai, bet arī politiskajai um, vērtībai un vērtībām kopumā. Tādēļ es atbalstu Horvātijas prezidentūras plānus, jo viņi mēģina panākt līdzsvaru starp uh, secīgumu tradicionālajai politikai no vienas puses un no otras puses um, centienus rad, uh, risināt jaunas problēmas un izaicinājumus. Drošība un labklājība iet roku rokā. Drošība ir labklājības garants, tad ir nepieciešams drošības satvars. NATO noteikti uh, ir jābūt uh, galvenajam kopējā miera garantam. Bet Eiropas Savienība var uh, sastrādāties ar NATO krīzes pārvaldībā un stabilitātes kaimiņu valstīs nodrošināšanā. Šobrīd uh, ir Eiropas Savienībai sešas militārās un desmit uh, sabie, um, civilās misijas ar uh, vairākiem tūkstošiem uh, tātad. Uh, militāro vienību gan Eiropā, gan Āfrikā. Un parasti Uh, Eiropas Savienība ir tā, pie kura vēršas konkrētas uh, krīzes risināšanā. Eiropas Savienībai kopumā militārais personāls ir pusotras mi miljons un izdevumi ir gandrīz divi miljardi eiro. Tādēļ Eiropa nav uh, tāds nu, vērā neņemams spēlētājs. Un tad nu ir jājautā, kādā veidā mēs panāksim, ka tas darbojas, kā panāksim, uh, stabilāku Eiropu, jo īpaši domājot par tuvākajām mums valstīm. Es jau minēju to, ka ir jānodrošina papildinošais efekts ar citiem, jāsadarbojas ar uh, NATO, ANO un ASV. Ļoti pozitīvi vērtējam budžeta kategoriju militārajai mobilitātei. Tam būs atturošs spēks kas mums ļoti nepieciešams austrumu flangā, kur esam mēs. Tas, ka Eiropas Savienība grib novirzīt 6,5 miljonus eiro šai budžeta līnijai, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem simboliem tam, kas sadarbosimies ar NATO. Inovācijām uzliktais uzsvars ļoti labi redzams zaļajā kursā. Eiropas Savienība grib būt klimata ziņā neitrāls kontinents līdz 50. gadam. Un tur, šajā jautājumā, ar mērķis, ar nolūku šo mērķi sasniegt, pētniecība un inovācijas būtu krietni devīgāk jāfinansē un arī godīgā pārēja, arī tai būtu jābūt prioritātei. Čehijai, Čehija ir ļoti rūpniecība bagāta valsts. Mums svarīgi ir tas, lai jebkādi vides mērķi ietu roku rokā ar atbalstu inovācijām. Un Eiropa ir jādara viss arī globālā kontekstā. Sniegšu kādu piemēru. Eiropa pati sevi neizglābs, rīkojoties viena. Ogleklis aizplūdīs uz Ķīnu un preces tiks saražotas uh, kaitīgos apstākļos un vide tā rezultātā tikai cietīs. Paldies un esam nonākuši pie jautājumiem un atbildēm no zāles. Domagoja. Domagojas Milosevičs no Horvātijas. Pirmais divas minūtes lūdzu. Paldies! Ļoti labi apzināmies, ka Eiropas Savienības finansējums un budžets ir svarīgs jautājums arī sasaistē ar visu valstu iekšējo politiku, gan maksātāji, gan saņēmēji. Kohēzijas naudas samazinājums visās valstīs veicina eiroskepsi un pa palielināti maksājumi Eiropas budžetā savukārt uh, palielina skepsi maksātāju valstīs. Bet esmu pilnībā pārliecināts, ka kohēzijas fonda tiešā netiešā veidā veicina Eiropas Savienības dalību valstu ekonomikas, ja pareizi tiek tārēt. Un um, tas nozīmē, ka. Uh, tātad gan notiek ražošana un visiem ir iesaistītiem uzņēmumiem ir jābūt Eiropas Savienībā uh, Eiropas Savienības izcelsmes. Struktūra fondi šeit jārunā par konverģenci, jo īpaši tam dalībvalstīm, kurās a, sabiedrība noveco un viņi cīnās ar a, jaunu izglītot ambiciozu cilvēku um, emigrāciju uz citām konkurētspējīgām dalībvalstīm. Ja vēlamies Eiropas Savienību nosargāt, jāsaprot, ka iekšējai migrācijai ir socioekonomiska un vēl jau vairāk ilgtermiņa politiska ietekme uz vairākām valstīm. Un arī emigrācija ir ietekme uz visām Rietumbalkānu valstīm. Tur jābūt gudriem un jārīkojas ātri. Visās mūsu diskusijās jāpatur uh, acis uh, uz uh, Eiropas Savienības ekonomisku, ekonomikas mugurkaulu, kas ir mazie vidēji uzņēmumi. Manuprāt, Eiropas komisijai vajadzētu uh, saprast, uh, uzraudzīt, cik uh, liela finansējuma daļa nonāk pie privātiem vai pie publiskiem uh, Uh, saņēmējiem, lai MVU būtu pietiekama pieeja šai naudai. Jāpārliecinās, ka tur nākamajā desmitgadē mūsu MVU kļūst spēcīgāki, novatoriskāki, tehnoloģiski advancētāki un gudrāki, un tā rezultātā konkurētspējīgāki arī globālā līmenī. Paldies! Uh, next is uh, Mrs. Annalena van Bos. Paldies, Annalena van Borsāte no Beļģijas, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Izmantošu izdevību izteikšos nīderlandiešu valodā. E, man ir e, tiešām liels prieks e, būt šeit. Šobrīd darbojos Beļģijas parlamentā, kas mums ir ļoti svarīgi. Nekādi nevajadzētu pasliktināties uh, dalībvalstu iemaksām un situācijai. Par spīti tam, kāpēc no tā karaliste mūs ir pametusi. Dalībvalstīm ir jārūpējas par budžetu. Izņemot muitas tarifu ieņēmumus, mums nav citu pašu resursu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un uh, Eh, jūs zināt, eh, ka tiek runāts par 10 vai 20 procentiem, par to vēl ir jāizlemj. Svarīgi ir tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizmanto izdevība reformēt atsevišķus instrumentus. Nu, piemēram, taisnīgs pārējais fonds, kas ir izveidots zaļā kursa ietvaros. Man ir radies tāds iespējas, ka uh, nav pietiekami ņemta vērā Brexit ietekme uz atsevišķiem Eiropas reģioniem. Un uh, pārējais fonds iespējams būtu jāpārskata un jāpielāgo aktuālajai situācijai. Ir nepieciešama labāka, vienlīdzīgāka resursu pārdale. 40% Eiropas Savienības budžeta vēl ar vien tiek veltīta kopīgai lauksaimniecības politikai. Man to ir grūti saprast. Jā, lauksaimniekiem ir grūtības, un jā, lauksaimnieki ir pelnījuši atbalstu. Uh, bet nereti visa šī nauda nonāk lielajos industrializētajos lauksaimniecības uzņēmumos, kam īstenībā palīdzība nav tik ļoti nepieciešama kā citiem. To vajadzētu kaut kā ierobežot, un es esmu pārliecināta, ka pilnīgi noteikti ir iespēja labāk visu šo naudu izmantot. Paulo Monits, Portugāle. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādētāji. pirms nosakām budžetu, mums ir jānāk klajā ar skaidru stratēģiju. Mēs nevaram pamest novārtā kohēziju Eiropas Savienībā. Mēs redzam, kādas problēmas satrauc attālākos reģionus. Ir mēģinājumi izslēgt attālos reģionus no taisnīgas pārējas, un tas nav pareizi. līdzfinansējuma samazināšana radīs grūtības tajos reģionos, kas jau saskars ar milzīgām problēmām. Ir jādomā par konverģenci. Mēs nevaram reģionus nostādīt vēl izolētākā, vēl attālākā situācijā. Līdz ar to gluži pretēji ir jāvairo palīdzību attālajiem reģioniem, ir jāpalīdz šiem reģioniem attīstīt ekonomika, ir jāveicina MVU izveide, jo tieši mazie un vidēji uzņēmumi ir tie, kas var vislabāk īstenot eh, dažādās ieceras un stāties pretī dažādiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar zaļo kursu un digitālo pāreju. Un nereti tie ir uzņēmumi, kas eh, pamet Eiropas tirgu, lai mēģinātu labāk konkurēt kur citur. Un mēs nevaram prioritizēt vienas politikas uz citu politiku rēķina. Es zinu, ka tas zināmā mērā ir apurtais loks, bet tomēr ir jārod kaut kāds veids, kā atbalstīt visas būtiskās politikas. Jo nu neatkarīgi, kur mēs griežam, tur sāpa un ir jārēķinās ar jauno pasaules situāciju. Paldies, Levandovska kungs! Paldies! Eiropas budžetu nevar uzskatīt par uh, risinājumu visām Eiropas problēmām. Tas ir neliels budžets, 1,5% no kopējiem izdevumiem. Tā pašā laikā tas ir investīciju budžets. mēs runājam par to, kā risināt globālus izaicinājumus ar DFS. Bet tam, kas notiks piekdien, nav īpaši sakara ar globālajiem izaicinājumiem un Eiropas vīziju. Eiropas līderiem ir jāizdara ļoti pragmatiskas izvēles, jāsaskaita nauda un jāplēš politiskais risks, kas izriet no vienošanās vai nevienošanās pēdējā brīdī. Ik viens, protams, vēlas uh, Mm, būt par uzvarētāju šai budžeta kaujā. Un Eiropas parlaments nav īpaši ērtā pozīcijā. Mums ir jānogaida un jāskatās, kas, kas būs. Kopš 2018. gada mēs jau gaidām un vērojam, un uh, padomus priekšsēdētājs Mišels vairāk tuvinās neto maksātājiem nekā parlamenta nostājai. Ja nu gadījumā tomēr piekdien vai sestdien notiktu brīnums, jo parasti, ja ar vienu mēģinājumu nepietiek, tad vajag vismaz divus. Uh, Um, bet nu varbūt notiks brīnums. Nu tad uh, parlaments saskarsies ar milzīgu spiedienu vienoties, jo laika vairs nav daudz. Nu tad tā teikt, vai nu piekrītiet, uh, vai rezultāta nav vispār. Pagājušajā reizē, kad uh, parlamentam izdevās um, vairot summas, bija 2017. gads par 3,5 miljardiem, ne īpaši daudz. Mm, es tiešām sagaidu, ka parlaments saskarsies ar milzīgu spiedienu. Tiks runāts par to, ka nav vairs laika, ka atbalsta saņēmēji jau gaida. Nu, atkal tāds ļoti nērts laiks mūs sagaida, ja brīnums notiks. Paldies, Massimo Garavago, Itālijā. Garavaļļa, atvainojos. Paldies, priekšādētāji, izteikšos itāļu valodā. pāris eh, būtisku jautājumu. Mums trūkst resursu. Mēs varētu domāt par tēriņu mazināšanu. Es domāju, ka tiešām būtu vērts pārskatīt izmaksas. Nu, un krīzes laikos nav iespējams vērsties pie neto maksātājiem un prasīt, lai viņi maksā vēl vairāk. Es domāju, pats par sevi saprotams, ka uh, tas nav iespējams. Nu, un, ja runājam par Eiropas Savienības uh, iespējām palielināt nodokļus, nu, šādu iespēju īpaši nav. Nu, piemēram, plasmasas nodoklis, es gribētu to visu labāk saprast. Ja es pareizi sapratu, tad runa ir tikai par neapārstrādātajiem plasmasas atkritumiem. Un gribētu dzirdēt ko vairāk arī mūsu valdības domāja par šādu plastmasas nodokli, izmēģināja, piemērojot to plasmasas ražošanai izmantotajām izēvielām, nu, un tad tas viss novada pie nozares sabrukuma. Un nu, iedomājieties, kas varētu notikt um, attiecībā uz uh, ražošanas sarukumu cerēto nodokļu ieņēmumu palielinājumu vietā. Mūsu gadījumā tas neizdevās. Nu, tāpat tiek runāts par budžeta vienkāršošanu. Ir neto maksātāji. Bet, nu, tad eh, nevar sagaidīt, ka gal galā viss politikas tiks iz... īstenotas ar pašu resursiem. Adams Kalušs, nākamais Čehija. Thank you, Mr. Chairman. Uh for four, and I will speak in Czech. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos čehu valodā. Nu, labvakar. Gribētu atbalstīt Čehijas valdības nostāju. Gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienības nākotnes budžetam jābūt līdzsvarotam. Ir jāpanāk līdzsvars starp tradicionālajām un jaunajām politikām. Ja mēs runājam par iespējamiem samazinājumiem, Mēs negribam tos veikt tradicionālajās politikās. Atgādināšu, ka Čehija jau īpaši uzsvēra kohēzijas politiku un arī kopīgo lauksaimniecības politiku. Mēs a, gribam labus apstākļus šo politiku īstenošanai. Visas valstis kohēzijas draugu grupā atbalsta ideju saglabāt kohēzijas politikas finansējumu pašreizējā formā. Es domāju, mēs varam redzēt, ka kohēzijas politika palīdz uzlabot konverģenci valstu starpā. Un tas ir svarīgi arī iekšējam tirgumu. Mums ir jāuztur investīciju līmenis. Un tā kā Čehija nevar atbalstīt samazinājumu subsīdijās. Kohēzijas politika būs iedarbīga tikai tad, ja dalībvalstīm būs plašākas pilnvaras lemjot par savām investīciju prioritātēm. Piemēram, dalībvalsts gribētu lielākas manevrēšanas iespējas pārnest līdzekļus starp dažādiem fondiem. Un par lauksaimniecības politiku runājot. Mēs atbalstām tikai brīvprātīgus griestus tiešmaksājumiem. un izmaiņas būtu jāveic tikai tajās valstīs, kas pārsniedz ierobežojumus. Un par Eiropas Savienības ieņēmumiem. Man šķiet, ka pašu resursu sistēmai būtu jābūt godīgai, pārskatāmai un efektīvai. Un tai nekāda nevajadzētu kavēt mazāk attīstīto valstu darbību. Es baidos, ka mēs nevarēsim vienoties par pašu resursu sistēmu, tāpēc vajadzētu saglabāt esošo kārtību un censties to vienkāršot. Un vēl es gribēju vaicāt Horvātijas prezidentūru, aicināt Horvātijas prezidentūru darboties kā godīgam starpniekam. Priekšādātājs jūs ievērojami pārsniedzāt savu runas laiku. Sabīne Tilē, Francija. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, vairāk kolēģi jau uzsvēra, ka Francijai ir ārkārtīgi svarīga Eiropas suverenitāte, un tad, kad mēs apskatām piedāvāto budžetu, mēs redzam, ka ir ļoti daudz samazinājumu. jautājumos, kas palīdz mums nodrošināt mūsu suverenitāti, un tas nav pieņemams. Nu, piemēram, paskatoties vienotā tirgus sadaļā, inovācijās un digitalizācijā, nu, par spīti tam, ka valsts ir izteikušās par labu ieguldījumiem pētniecībā un jaunajās tehnoloģijās, šī aploksne tomēr vēl ar vienu netiek pilnībā tam izmantota. Un tā tika izmantot elastības nodrošināšanai, un tāpat KLP eh, tas ir eh, jautājums, kas eh, ir prioritārs, ja domājam par Eiropas suverenitāti. Nu, tās ir tādas divas, gan arī vai pretējas filozofijas. Ir dalībvalsts, kas nevēlas palielināt budžetu, kas vēlas pieturēties pie fiksēta budžeta un vēlas, lai uh, prioritātes tiktu pielāgotas budžetam, savukārt citas dalībvalstis to visu skata pretēji. Tā kā tas tiešām būs milzīgs lēmums, kas jāpieņem, un varbūt mēs varam skatīt metodi, kā tad panākt to, ka varam finansēt visas ieceras. Bet, nu, tā pašā laikā tas ir jāsamēro arī ar dalībvalstu budžetiem. Mēs to nevaram atraut uh, viena no otra, jo gal galā Savienības budžets ir ļoti cieši saistīts ar nacionālajiem budžetiem. Paldies! Paldies! Anna Bonfrisko. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Vairākas reizes man ir bijusi iespēja um, ies, strādāt mūsu komitejas ietvaros un izteikties par šīm bažām, kādas ir Eiropai saistībā ar uh, ģeopolitisko situāciju ap mums un tas uh, tie, tiešā veidā sasaists ar, uh, sasaistās ar mūsu ekonomiskajām darbībām un budžetu. Un tādēļ uh, jebkāds samazinājums attiecībās lauksaimniecības politika Eiropas Savienībai mums šķiet bīstams, jo mēs uzskatām, ka tas pavisam drīz varētu izvērsties par vienu no tādiem ārkārtas um, elementiem, problēmām gan Eiropā, gan visā pasaulē. Bet vēl kāda lieta, kas mums rada paša saistībā ar budžetu, ir līdzsvars starp jaunajiem resursiem, pašresursiem, kādi varētu būt Eiropas Savienībai, kurus mēs varētu domāt tātad naklajā, un tas būtu saistībā potenciāli ar jauniem nodokļiem, un mēs ļoti pret to iebilstam. Mūsu Mums svarīgi šķiet uh, šodien, uzklausot kolēģu teikto, un, piemēram, Čehijas parlamenta kolēģi, ir domāt par kohēziju Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā, kas, diemžēl, daudzos jautājumos ir izgāzusies. Es nāku no vienas no dibinātāju valstīm, bet es zinu, cik neefektīva Eiropas Savienība šajā kontekstā ir bijusi. Es neesmu pārliecināta, ka ka patiešām būtu pievienotā vērtība valstīm no Eiropas Savienības budžeta. Manuprāt, Eiropas Savienība ir nonāks līdz robežai, un tai pavisam ātri ir jāmeklē jauni ekonomikas plānošanas veidi, un pamatprincips, ar ko mums jāstrādā, ir aizsardzība un drošība. Gribu jautāt, ko Eiropas Savienība plāno darīt, lai nezaudētu laiku, domājot par tēriņiem aizsardzības nozarē. Jā, tas ir liels finanšu sloks, bet kopumā domājot par aizsardzību, par Eiropas pilsoņu drošību, ko plānojam darīt? Thank you, Mr. Fernando. Paldies, Fernando Anastasio, Portugāle. Uh, you will be uh, speaking in Portuguese. Runāšu portugāļu valodā. Sarunas par daudzgadu finanšu schēmu būs sarežģītas. Ap 27 dalībvalstīm ir jāvienojas, kā risināt problēmas, kas izriet no Brexita. 60 miljārdi eiro šogad vien. Un tajā pašā laikā ir jāatrod risinājumi, kas ļaus nodrošināt ilgtspējīgu Eiropas attīstību, kas palīdzēs stāties pretī sarežģītiem jauniem izaicinājumiem. Es ceru, ka mēs radīsim vienprātību. dažādas ekonomiskās problēmas ir jārisina, un mūsuprāt, jābūt optimistiem. Es tiešām ceru, ka būs iespējams panākt tādu vienošanos, no kā labumu gūs visi. Sociālistu grupā Portugāles parlamentā, kā jau ir ticis teikts arī Lisabonā, mēs tik tiešām ceram, ka šis kompromiss varēs ņemt vērā dažādus specifiskus aspektus. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai līdzekļu nebūtu mazāk nekā iepriekš paredzēts. Mūsuprāt, 1,6% no nacionālā bruto kopieņēmuma. Ir svarīgi, lai daudzgadu finanšu schēma reāli atbilstu Eiropas vajadzībām, lai mēs varētu investēt ilgspīgā attīstībā, klimatu pārmaiņu mazināšanā, digitālajā pārējā. Nu, un uh, KLP, protams, arī ir jāņem vērā. Daudzgad finanšu schēmā ir jānodrošina tas, ka Eiropa ir konkurētspējīga, un bet tajā pašā laikā ir jāizteno kohēzija. Mums ir jāturpina padziļināt Eiropa integrācija, lai varētu rast risinājumu dažādiem izaicinājumiem. Paldies! Andrē Berē. Jā, nu es eh, nedaudz varbūt atgriezīšos pie tā, ko es minēju jau iepriekš. Uh, jo, nu, mēs eh, te nevaram uh, eh, izsaukt svēto Pēteru un atrisināt visas problēmas. Un uh, nevaram palīdzēt visiem. Bet uh, jautājums ir par to, ka mums ir jābūt efektīvākiem, lai būtu vairāk līdzekļu pieejam dažādu programmu realizācijai. Un uh, galu galā, jā, um, mēs paskatāmies uh, uz Eiropas Savienības budžetu, jā, tad dalībvalsts budžeti ir daudz lielāki, un, protams, ka mums ir jāņem vērā tas, ka ir izstājusies Lielbritānija, bet, uh, nu, te mums tā mērēni ir jācenš risināt šī problēma, kas attiec uz citām politikas jomām, kur mēs vēlamies vairāk tērēt. Uh, nu, piemēram, zaļajam kursam. Nu, eh, šis jautājums vispār ir eh, atstājis daudz neatbildēt jautājumu. Viens eh, miljards no Eiropas investīcija bankas un pārējais no Eiropas Savienības budžeta. Nu, Vācijā, piemēram, par 0,1% palielinot budžetu. Uh, mēs iegūstam vienu eiro budžetā un attiecīgi proporcionāli programmu realizēšanai. Un, protams, ka ir jāskatās, ko pieņem pilsoņi, ko vēlas pilsoņi. Un pilsoņi, protams, vēlas, lai nacionālajā budžetā netiktu iecirsts milzīgs rops. Un, eh, protams, ko eh, pilsoņi sagaida, viņi, protams, sagaida lielāku efektivitāti eh, tērējot nodokļu maksātāju naudu. Un, ja mēs runājam par 1% NKI, tad mums ir jārunā par Eiropas ehm, konkurētspējas veicināšanu un par pašu finansējumu, pašu līdzekļiem. Protams, arī ir jādomā par Uh, un jādomā arī par tiesiskumu, tiesiskumu nodrošināšanu. Bet, uh, protams, es saprotu, ka uh, laika mums nav daudz, bet, nu, es ceru, ka jums izdosies atrisināt šo neatrisināmo problēmu. Paldies! Gracias, presidente. Hablo en, hablo en español, castellano, con acento extremeño. Jā, paldies, runāšu spāņu valodā, saka nākamais runātājs. Eiropas eh, parlamenta budžets nevar uh, palielināt atšķirības starp dažādām teritorijām un iedzīvotājiem. Uh, mēs to spēn, Spānijā redzam ļoti skaidri manā reģionā. Uh, tūkstošiem lauksaimnieku ir devušies ielās E, protestējot, jo e, kopējā lauksaimniecības politika atstāja negatīvu iespaidu un viņi uh, neredz savu nākotni. Šķiet, ka trūkst politiskās grības, lai to darītu. Mums ir vajadzīga patiesa ceļu karte. Mēs nevienu nedrīkstam atstāt novārtā. Uh, Protams, ka cilvēkiem ir jāsaņem atbilstoši atalgojums par saviem pūliņiem. Budžets, protams, ir tikai instruments, bet tas ir politisks instruments un tādēļ ļoti svarīgs. Jautājums arī par uh, prioritātēm uh, politiku izvēles jomā. Protams, ka izaugsme ir vajadzīga, bet tā ir jābūt vienlaic, jānāk vienlaicīgi ar solidaritāti. Uh, Un, protams, inovācijas tehnoloģijas uh, ir svarīgas, mums ir jāuzlabo cilvēku situācija, jārisina viņu problēmas. Mm, Eiropas eh, vēlēšanas pēdējās vēlēšanās bija ļoti augsta līdzdalība Spānijā, tātad cilvēki ir ieinteresēti Eiropā. Un pilsoņi, eh, Eiropa ir svarīga, bet mums ir šis uzticības kredīts jāattaisno. No ir, eh, bet ar šo jauno budžetu priekšlikumu daudz eh, lauksaimnieku būs zaudētāji. Pagdans Zonču, nākamais runātājs. Paldies, runāšu poliski. Man Eiropas eh, Savienība ir visai racionāls projekts un vienīgais projekts, ko mēs kā mm, EKR grupa parlamentā varam atbalstīt. Um, bet eh, reizēm es redzu dažādas dīvainības Eiropas Savienības funkcionēšanā. Eiropas projekts ir jāanalizē un jāanalizē atkārtoši ņemot vērā izdevums, statistiku, pieredzi, un mums te ir daudz darāmā. Mums ir jāsaka eh, arī mm, eh, taisnība par to īsti, eh, kas ir neto saņēmēji un kas neto maksātāji. Jā, mēs zinām, ka tiek teikts, ka neto maksātāji mm, maksā taču uh, izmantojot kopējā tirgus priekšrocības, viņi tomēr iegūst pāri par 200 uh, eh, miljardiem, un varbūt vajadzētu atteikties no dažiem mītiem par to, ka neto maksātāji nekādu labumu negūst no viss šīs kopējās politikas. Un varbūt nevajadzētu censties uh, norīt kumosu lielāku nekā mums pa spēkam. Uh, Daudzi saka, ka mēs te runājam par to, ka jāaizsargā vīdē, ir runa par zaļo kursu, jā, vajag tīru zemi, tīru gaisu, tīru ūdeni, jā, tīru vidi, protams, bet paralēli tam Eiropas Savienībā ir dažas problēmas, kuras prasa noteiktu analīzi, piemēram, mobilitātes pakotne, kas rāda, uh, ka tai stājoties spēkā, ja tā stāsies spēkā, tad tūkstošiem automašīnu, smago kravas automašīnu braukās tukšā. Un šīs automašīnas, protams, radīs CO2 izmešus, un uh, šie uzņēmumi uh, sauc pēc palīdzības, lai beigtu subsidēt uh, transporta kompānijas, nu tad tas ir nonsens šāda politika. Nākšais eh, runātājs no Kipras. Runāšu grieķu valodā, saka runātājs. Es gribētu vispirms norādīt, ka pēc pāris dienām Briselē notiks uh, Eiropas samits, un uh, tur būs jāpieņem lēmums par daudzgad finanšu schēmu un uh, daudzgadu finanšu uh, schēma uh, ir jāparedz līdzekļi, ar kuriem varēs uh, Uh, panākt uh, Eiropas Savienības izvirzītos mērķus vidas un digitalizācijas jomā un jārisina virkne, uh, pretī virkne dažādu izaicinājumu, demogrāfisko problēmu, migrācijas problēmu, nodrošinot sociālo aizsardzību, pensiju sistēmas un jaunas kvalitīvas darba vietas, kā arī noteiktas um, migrācijas politikas eh, realizācija, kas balstītos uz reālu, reālu uh, solidaritāti, kā arī uh, jānodrošina cīņa pret terorismu un dažādiem iekšējiem un āriem apdraudējumiem. Uh, un, attiecīgi, budžets ir jāsaskaņo ar šiem te ilgspējīgas attīstības mērķiem, arī ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem un mūsu saistībām, ko uzņēmamies Parīzes nolīgumu pārakstot. Un, protams, ka ir jālikvidē trūkumi sadarbībā un dialogā ar pilsoņiem. Kopējā lauksaimniecības uh, politika dod daudz priekšrocības, lai mēs tās um, augļus varēsim baudīt arī turpmākajos gados. Tāpēc ir jānodrošina atbilstoši finansējums. Tas pats jādara arī kohēzijas uh, politikas jomā, lai varētu izlīdzināt nevienlīdzības starp dalību valstīm. Un, protams, ka ir e, lauksaimniecības un kohēzijas politikas ir pašsvarīgākās. Alvāra Almēda nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs dzirdējām daudz komentāru, kuros ir teikts, ka ir jāsaglabā kohēzija un KLP, kā tradicionāls politikas. Vienlaicīgi atrodot uh, līdzekļus arī jaunajām politikām, kas, protams, varētu nozīmēt lielāku budžetu atbalstu šos viedokļus, bet uh, saprotu arī kolēģu bāžas kas sācīja, ka tam nevajadzētu nozīmēt augstākus nodokļus Eiropas pilsoņiem, jo pateikt Eiropas pilsoņiem, ka viņiem jāmaksā vairāk nodokļu Eiropas Savienībai, nu, tas būs veids, kā panākt, lai viņi noraidītu Eiropas projektu. Mums nevajag lielākus nodokļus, lai būtu lielāks budžets. Atcerēsimies to, ka Jaunās politikas tika izveidotas, lai risinātu globālus izaicinājumus, globālus izaicinājumus, ar ko visiem jāsastops, mēs no tiem nevaram izvairīties, bet eh, jautājums ir, kur mēs ar to cīnāmies - nacionālajā līmenī vai eh, Eiropas līmenī. Uh, un izva, izvēle ir starp 27 nacionāliem zaļajiem kursiem, ja vienu Eiropas zaļo kursu, 27 patvērumu meklēšanas un migrācijas politikām vai vienas Eiropas politikas, un izvēle ir skaidra, jo Eiropas politika ir daudz efektīvāk nekā atsevišķi nacionālās politikas, un tad, kad mēs palielinām Eiropas Savienības budžetu, lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem. Mēs eh, nepalielinām kopējos izdevumus Eiropas līmenī, bet mēs pārnesam izdevumus, kas būtu tāpat jāizdara nacionālajā līmenī uz Eiropas līmenī. Mēs neredām robu nacionālajā budžetā, bet mēs samazinām nacionālos izdevumus un nav jāpalielina nodokļi, lai šīs papildus vajadzības finansētu. Eiropas politikām ir vajadzīga svaiga nauda, nauda, bet tas nenozīmē lielākus nodokļus. Paldies, Kristiāns Petrī, Vācija. Jā, lielas paldies, priekšsēdētāji. Vācija savā koalīdzijas līgumā pašreizējā valdībā ir uh, vienojusies par pieeju uh, budžetam. Uh, un ir uh, vienojusies par to, ka par, tādēļ, ka ir noticis Brexits, uh, ir gatava palielināt iemaksas daļu Eiropas Savienībā. Bet uh, tas, uh, protams, uh, ir ar zināmām robežām. Un kas attiec uz kohēziju, un mēs visu gribam, jā, lauksaimniecību, aizsardzības politiku, izglītību un tā tālāk visu stiprināt un palielināt un palielināt, un nu, tad mums pietiek naudas. Bet ir ļoti grūti uh, iedomāties, kā mēs to visu varam izdarīt bez sinerģijām, lai saskaņotu šīs nacionālās un Eiropas politikas. Bet es gribētu uh, lai mēs tomēr raudzītos uz visu kā uz kopīgām lietām. Ja mēs runājam par eh, kohēziju, kad mēs runājam par eh, lauksaimniecību, tad ir eh, jāsaskaņo šīs politikas. Un stingrāks akcents ir, kā ŽanisEls to piedāvāja, varbūt uz saskaņošanu, un tas ir svarīgs solis, bet tas varbūt prasīs tālākas diskusijas. Un ir svarīgi, lai mums nodrošinātu atbilstošu finansējumu, bet man, zinām, mērā pārsteidz, kāpēc tik ļoti daudz tiek runāts par pašu re, e, resursiem. Jā, izskanēja daudz labi priekšlikumi, bet e, diskusija faktiski ir eh, par to, ka jā, lieliski priekšlikumi, bet varbūt darīsim to nākamreiz, un par šo reizi mēs tā kā nevaram par to vienoties un eh, atrisināt šo te finansējumu nepietiekamības jautājumu. Un varbūt pēdējā lieta, ko gribēju teikt. Eh, cēnu stabilitāte arī ir svarīga, tātad monetārās politikas stabilitāte pati par sevi ir ļoti svarīga. Šeit arī ir e, nepieciešams nodrošināt instruments, par, e, bez tā Eiropas Savienības finansējums vispār nebūs iespējams nekādā veidā. Paldies! Paldies, Andrejs Kostoļņaks! Paldies, e, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Mēs runājam par Eiropas Savienības budžetu laika periodam 2021-2027 no 21. līdz 27. gadam, un mēs koncentrējam uzmanību uz diviem svarīgākiem jautājumiem. No vienas puses eh, centienu eh, aizpildīt šo tukšumu pēc Brexita, un runājam arī par uh, izdevumu aprobežu, ierobežošanu noteiktās politikas jomās, bet šo uh, debašu laikā mēs arī dzirdējām m, mm, dažus kolēģus sakām, ka vajadzētu uh, pārdomāt iespējas palielināt finansējumu Eiropas Savienības budžetam un līdzekļu apjomu, bet pirms mēs sākam kaut ko apgriezt un ierobežot, uh, ierobežot vienu politiku vienu pēc otras, tas varētu novest pie uh, iekšējas attiecību pasliktināšanās pašā Eiropas Savienības ietek, iekšienē. Tā kā pirms mēs to sākam darīt, ja mums vajadzētu paskatīties uz budžeta ieņēmumu daļu, tad, tad mēs eh, ļoti labi varam redzēt, ka daudzās dalību valstīs mēs eh, redzam eh, problēmas ar nodokļu sistēmām un ir milz problēmas ar nodokļu iekasēšanu, tā kā laiks ir pienācis sākt diskusiju par griestiem, kas būtu nosakāmi fiskālajām sistēmām, lai budžetu varētu vienmēr celt tikai uz nodokļu rēķina. Es nedomāju, ka tā būs panacēja, kas atrisinās visas problēmas, bet ja mēs tikai gribam apgriezt kādas politikas, nu, par to vajadzētu padomāt. Mēs arī esam runājuši par eh, klimata politikas finansēšanu un um, enerģētikas modeļu maiņu un tam līdzīgi, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram atteikties arī no aizsardzības politikas un atstāt to kā problēmu uh, tikai NATO. Uh, jo būtu naivi gaidīt, ka kāds eh, cits eh, gribēs eh, domāt par mūsu aizsardzību vairāk kā mēs paši. Tas pats attiecas arī uz lauksaimniecības politiku un pārtiks apgādes drošībai ir jābūt galvenajam šajā drošības aspektā. Žans Klots Miklevs Malta. Paldies, priekšsēdētāji! Dzirdēju daudz incents komentārus par to, kādi pasākumi būtu jāveic budžetā, īpaši drošības jomā. Un e, es sadzirdēju tādu um, politiskās gribas trūkumu, kaut kas mani uztrauc šajā visā. Uh, šķiet, ka ir kāda problēma, kas tomēr ir kopīga visām dalībvalstīm, proti katrs redz tikai savas šaurās nacionālās intereses, un katrs grib tikai redzēt, ko mm, tā var iegūt no Eiropas Savienības, bet neviens nerunā par to, kā mēs gal galā attiecamies par to, kas tad īsti mūs baro, jo Eiropas Savienība vēras, vēlas panākt mm, tādu unificētu risinājumu visiem, bet to visu dalību valsts nekad neatbalstīs, jo dalību valstu viedokļi atšķiras. Tā kā mums ir jāraugās arī uz citiem mehānismiem, kas var garantēt kohēziju, jāstās uz kohēzijas pasākumiem, ekonomiskiem pasākumiem. Uh, kas ļautu valstīm attīstīties tā, kā tās e, vēlas, iz, izdarot individuālu izvēli, vienlaicīgi sakojot Eiropas politikām. Eiropas līmeņa politikām, un es uz tām atsaucās, atsaucos tādēļ, ka, lai gan mēs visi esam šīs savienības locekļi, Eiropas mentalitāte tomēr nav kaut kas tāds, ko uh, atbalsta visi. Un tāpēc ir vajadzīgs budžets, kas cīnās pret klimatu pārmaiņām un ne tikai tam jārūpējas par vīdi, bet uh, aizmirstot par sociālajiem aspektiem. Tas nav pieņemami. Lūk, tas viss ir jāsapludina kopā, tiem nav jābūt atsevišķiem pīlāriem, sociālajiem, ekonomiskiem un vīdes. Protams, ka jācīnās ar organizēto noziedzību un jāraugās, kā ar dažādiem budžeta instrumentiem mēs to varam darīt un kā varam pārvarēt uh, nelegālo migrāciju, kriminalitāti, eh, cilvēku tirzniecību, eh, cilvēku kontrabandu un tam līdzīgi. Jo ir jāveido tāds budžets, kas nāk par labu cilvēkiem, lai tie būtu cilvēki, kas padara Eiropu stiprāku, nevis otrādi. Nu, tā tad visi, kas vēlējās uzstāties, ir uzstājušies, tā tad beidzam šo sanāksmes daļu un došu vārdu Mataljānu kungam noslēgt. Paldies, priekšsēdētāji! Turpināšu horvātu valodā. Izteikšos ātri. Paldies par sadarbību, paldies par izcilo šīs nedēļas Eiropas parlamentārās nedēļas organizēšanu un paldies arī par šo darba sesiju. Gribētu pateikties visiem kolēģiem par konstruktīvām, ļoti interesantām diskusijām. Izskanēja daudz spēcīgu argumentu, reizēm arī pretrunīgas nostājas dzirdējām. Bet tieši šī dažādība ir Eiropas Savienības mērķis un darbības veids. Visi, es domāju, piekritīsim, ka nospraustie mērķi gan komisijas paziņojumā par DFS, gan arī komisijas darba sākumos, kā arī parlamenta priekšlikumos, ir tas, ka šie mērķi ir nospraust ļoti augstu, un to sasniegšana būs uh, um, grūta. Bet tajā eh, pašā laikā ir vienprātība par kopējām prioritātēm. No šodienas diskusijām, kas nu pat ir beigušās, varam secināt, ka bija divi jautājumi, kas savstarpēji sasaucās. Cilvēki runāja par tradicionālo veco politiku no vienas puses un jauno politiku no otras puses. Kas attiecas uz jauno politiku. Viena no tām ir zaļais kurs. Horvātija 20% savu IKP ieņēmumu saņem no turisma. Mums ļoti interesē politika, kuras um, mērķis būtu aizsargāt bioloģisko daudzveidību un vidi, jo vide un cilvēki ir tas tā lielākā bagātība, kāda mums ir. Vides pārvaldība ir būtiski svarīga. Horvātijai ir uh, gara ārējā robeža, un Horvātijas iedzīvotāji atbalsta drošības kapacitātes stiprināšanu, kā arī aktīvāku Eiropas Savienības lomu starptautiskajā arēnā. Es runāju par potenciālu krīzi, potenciālas krīzes kontekstu, ar ko poten, varbūt uh, Eiropas Savienībai būs jāsaskaras. Drošība, uh, investīcijas pētniecībā un attīstībā nav nākotnes jautājumi, tie ir tagadnes jautājumi. Bez digitalizācijas un jaunām tehnoloģijām nebūs iespēja uzlabot ekonomiku, ekonomikas izaugsmi, nevarēsim stiprināt tās konkurētspēju. Tādēļ tas, ko mēs saucam par jauno politiku, tā ir jāvirza Eiropu uz priekšu, uz to, mērķi un Eiropu, ko visi vēlamies sasniegt turpmākajos desmit gados. Tajā pašā laikā gan mums būtu jāapzinās, ka ja mūsu pamati nebūs pietiekami spēcīgi, būvēt uz tiem visticamāk nenovedīs pie tiem rezultātiem, kādus vēlamies. Reģionu konverģence visā Eiropas Savienībā, izmantojot tradicionālo politiku. Horvātijas pilsoņi tikai pēdējo dažu gadu laikā Uh, būs pamanījuši kopējās lauksaimniecības politikas un kohēzijas politikas sasniegto, jo runāt par kohēzijas politiku mēs runājam par Eiropas Savienības finansējumu. Un šobrīd Eiropas Savienības finansējums ir viens no sardzamākajiem ieguvumiem Eiropas Savienībā, un mums no tā nevajadzētu atteikties. Līdzsvara panākšana starp veco un jauno politiku jāpaturprātā, ka viena valsts ir uh, mūs atstājusi, apvienotā karalisti ir izstājusies, tad arī jaunajam budžetam ir jābūt elastīgam. Jaunajā DFS būs jāpanāk vienošanās par finansējumu politiku, par ko runājam arī šodien. Visi ļoti labi apzināmies, ka ja mēs nevēlamies vakumu politi politiku un programmu īstenošanā, mums jārīkojas uh, atbildīgi, jāievēro termiņi, un es patiešām ceru, ka ceturtdien Eiropadomes tikšanās uh, sniegs mums vadlīnijas un nepieciešamos soļus uz priekšu. Vairāk ir teikuši, ka, mm, lai sasniegtu rezultātu, būs nepieciešams brīnums. Un, ja nu tas tiešām tā notiktu, Horvātija ir gatava cieši turpināt sadarbību ar parlamentu nākamajās pro pro procesa stadijās. Priekšsēdētāja kungs bija liels gods man būt līdzpriekšsēdētājiem šajā darba sesijā, dārgie kolēģi tehniska informācija. Eiropas parlamentārā nedēļa, kam sako kokteļa vakariņas, sāksies 15 pāris 7, 19.15 House of Europeans History, Eiropas vēstures namā. Uh, um, ārpus zāles ir, uh, ir uh, asistenti, kas noteikti jūs tur nogādās, un neaizmirstiet lūdzu neko telpā. Nu, ja viss klausos pēc skolotāja. Jebkurā gadījumā liels paldies visiem par uh, ļoti interesanto diskusiju, un ar to slēdzu šo konferenci. Paldies visiem!